Je peux vous inviter à regagner votre siège. Vai jūs lūdzu varētu apsēstiet, kolēģi? Lūdzu, apsēdieties savās vietās. On y va, on y va! Regagnez votre siège! Lūdzu, apsēdieties, kolēģi, sagatavojieties. Sāksim darbu. Bien, mesdames et messieurs! Dāmas un kungi! Šis ir pēdējais eh, lielais balsojums, protams, vēl izņemot eh, steidzamības jautājumus šo pēcpusdienu, bet pēdējā tāda lielā balsošana mums visiem un man. Un gribēju vienkārši eh, atvainoties tulkiem, kam tas viss būs jātulko, bet gribētu pateikt, ka mēs esam balsojuši 20 600 un, un pēdējo reizi lūdzu uh, sagatavojiet rokas uh, balsošanai pirms doties priekšvēlēšana kampaņā un visiem labu balsošanu. Donc, uh, Tagad pāriesim pie balsošanas un sāksim ar Vujaniča kunga ziņojumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Mecels kundze ziņojums. Arī personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais Mecelas kundzes ziņojums arī personālais balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Kratsas kundzes ziņojums par Eiropas investīciju fondu par tekstu kopumu. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 1 CP grozījums. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. pāns, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. apsvērums, sākam balsot, personālais balsojums. A, ah? il est ouvert? Balsojam, nē. Ā, tūlīt varēsim balsot, tagad bal sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums. E, balsosim ceļot roku. Kurš pār pret atturas pieņemts? Un uh, referente, kur jūs esat krācas kundze? Es jums dodu vārdu. Ήθελα... Okay. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις. Es eh, vēlētos pateikties pilnīgi visiem ēnu referentiem un arī pārējiem deputātiem, kā arī ekonu komitejas aktīvajiem deputātiem, kuri ir palīdzējuši šā ārkārtīgi svarīgā ziņojuma sagatavošanā par Eiropas ilgtermiņa iegundījumu fondiem. Vēlētos eh, griezties pie jums ar lūgumu, lai mēs eh, nebalsotu par to, kas vēl nav sarunāts ar padomu. Paldies! Ļoti labi, tā tad uh, balsosim par normatīvo rezolūciju, kurš pār šo ziņojumu pret, atturas. Tātad balsojums ir atlikts. Tagad pārējām pie Mēsners kundzes ziņojuma un pirms balsošanas dodu vārdu Šlīterkungam. Šlīterkungs, lūdzu, jums vārds. Ça marche Oui, maintenant. Voilà. Jā. Ir vairāki būtiski tulkojuma kļūdas gadījumi šajā zviedru tulkojumā. Par to jau es teicu pirmdien. Šajā laikā mēs esam sazinājušies ar juristiem lingvistiem un visi, visas kļūdas vēl nav izlabots līdz šodienas balsojumam. Un tā kā kļūdas ir ļoti būtiskas par to, kāds ir saruna princips sarunās ar padomu starp komisiju, parlamentu un padomu, tad es vēlētos uzsvērt, ka angļu variants mēs esam uh, balstījušies uz angļu variantu, un pēc tam Zviedrijas jurista lingvisti to visu sakārtos, bet patreizajā situācijā Zviedrijas e, tulkojums ir pilnīgā pretrunā, proti nepareizi iztulkots tas, kas ir panākts sarunās ar padomu, un to vēlējos pateikt. Paldies par šo komentāru, ko jūs jau izteicāt, tātad e, mēs balstīsimies uz angļu versija, bet ir arī grozītā versija, tad, ka, pēc kuras katrs varēs pārbaudīt uh, Um, referents kundze, Meisners kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Ņemot vērā šīs tulkojuma kļūdas, eh, bija balsojuma atlikšana otrdienas uz šodien, ko es ļoti nožēloju. Angļu valoda bija orņā valoda, kurā mēs vedām sarunas. Vēl īsts papildinājums. Daudz varbūt nezinu, pa ko mēs balsojam. Tā ir pamatdirektīva <clears throat> jūras uh, telpai, un uh, mums ir divreiz vairāk uh, ūdens nekā zemes Eiropā, un tur var daudz enerģijas iegūt vēl, bet lai tas notiktu eh, sakārtotā veidā, tādēļ šī direktīva vajadzīga, es domāju, lielākā daļa to varbūt pat nezinu, tādēļ es gribēju to paskaidrot. Paldies! Nu, jā, tad tagad eh, balsosim par tekstu kopumā, kurš par? Nē, es atvainojos par 88. par? Pret? Nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski. 88. grozījums, tran grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu vairākumu. Tagad par normatīvo rezolūciju. Nē, es atvainojos par komisijas priekšlikumu. Ceļot roku. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Normatīvā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad garīga palēdo ziņojums par ieņēmu un izdevumu tāmi un sāksim ar 20. D grozījumu personālais balsojums, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. 21. par. Pārbaudīsim, es atvainojos, piekto pārbaudīsim, sākam balsot. Tūra, ietuvē. Iekļū. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 2. par, pret, atturas, noraidīts. 6D par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 7. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. personālais balsojums. Sākam balsot. Mēģinām balsot. Noraidīts. 25. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 8. par. Pret. Atturas noraidīts. 17. par. Pret. Atturas noraidīts. 15. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 9. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par, pret, atturas, noraidīts. 11. pāns divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 18. par, gribat pārbaudīt? Pārbaudīsim otro daļu 11. pāntā. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 30. par, pret, atturas, noraidīts. 13. pāns, trijās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par, pret, Atturas noraidīta. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim trešo daļu. Sākam balsot. Pārbaudām trešo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. 31. par. Pret. Atturas noraidīts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 32. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 20. sākotnēja tekstā par, pret, atturas noraidīts. Jums ir šaubas? Pārbaudīsim 20. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. par, pret, atturas, noraidīts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 19. personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par rezolūciju personālais balsojums sākam balsot. Le vote clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Švāba kunga ziņojums konkurences tiesību pārkāpumu. Pirmais bloks. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad komisijas priekšlikums par, pret, atturas pieņemts. Un normatīvā rezolūcija personālajā balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pāriesim pie stāsa kunga ziņojuma. Pirmais bloks, 34. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Balsosim par komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Un vēl ir 35. grozījums par pret atturas pieņemts. Un normatīvā rezolūcija personālajā balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Protoševičs kungs ziņojums par jaunām psihoaktīvām vielām. Te ir 48 Libē komitejas grozījumi par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 47. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Komisijas priekšlikums par. Nu, tas bija skaidrs. Gribat pārbaudīt? Pārbaudīsim otro daļu. 47. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Un tagad personālais balsojums par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārējām pie Himenes Besarīju Barijo konces ziņojumu. Vispirms ir Liba komitejas grozījuma paketa, kurš pār pret atturas pieņemta. 17. grozījums pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība. Komisijas priekšlikums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un balsosim personālajā balsojumā par normatīvo rezolūciju. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, Pēterles kunga grozījums par sarunām ar uh, Japānu, par starptautiskās partnerības nolīgumu. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. Man izskatās, ka pieņemts, bet esmu gatava pārbaudīt. Piektais. Uh, balsosim elektroniski par piekto. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, celiet rokas. Sestais par, pret, atturas, pieņemts, bet nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski par sesto. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, celiet labi rokas. Septītais par, pret, atturas noraidīts. Tas bija skaidrs. Pirmais par, pret, atturas noraidīts. Tas ir skaidrs. Otrais par, pret, atturas uh, noraidīts. Uh, trešais par, pret, atturas pieņemts. Es atvainojos, tas bija noraidīts, noraidīts, protams. Tas bija pēdējais. Un tagad personālais balsojums par rezolūciju kopumā. Labi, pārbaudīsim trešo elektroniski. Trešais grozījums balsojam elektroniski. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Un pārējām pie rezolūcijas personālajā balsojumā. Sākam balsot! Le vote est clos. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tagad pāriesim pie uh, ārlietu komiteju rezolūcijām par reliģiju brīvību un kultūru daudzveidību. Mums ir septītais pants par pret atturas pieņemts un e, balsojums par rezolūciju, personālais balsojums, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Ir e, reglamenta jautājums. Lūdzu, jums vārds. Oui, vous donne la parole. Jā, jums vārds, lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Atkal mēs, ziņojam, pa, mēs balsojam par ziņojumu, kurā e, mēs runāsim par Krieviju. Un e, tomēr, un tomēr priekšsēdētāji mēģina visu pārtraukt. Un vakar okupacionālo spēku aktīvisti ir. Ap... Nē, tas nav reglamenta jautājums. Turpināsim mūsu darbu. Gažu. Un tagad. Uh ir paziņojums. Ā. Pitro Paposemko, Eiropas Savienības un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejas priekšsādātājs ir galerijā. Mēs viņu gribam sveikt. Merci à vous. Paldies, ka esat ieradies eh, pie mums šodien. Harmsas kundze, lūdzu, jūs gribējāt izteikties. Reglamenta jautājums. <coughs> Priekšsēdus kundze, darbie kolēģi,